Merci. La seduta è ripresa. Il processo verbale de... Sēdi atsākam. Vakardienas sēdes eh, ieraksts ir eh, izplatīts. Ja nav kādu komentāru, tad mēs uzskatām uh, eh, iepriekšēju.